zawsze w poniedziałki. Lūdzu, dāmas un kungi, ieņemiet savas vietas. Tātad eh, pirmdien sāksim ar tādu nelielu nokavēšanos, nu tā gadās. Es saprotu, ka pirmdiena ir laiks, kad cilvēki iebrauc uh, Briselē un uh, tad varētu būt šāda no, nokavēšanās, bet no 15 minūtes jau ir pagājušas, tādēļ sāksim. Tātad eh, devītais punkts eh, darba kārtībā bioloģisko ražošanu, bioloģisko produktu pārķeršana ir pārnesta uz mūsu eh, komitejas nākamo sēdi. Ja ir kādam iebildumi, ja nē, tad uzskatām darba kārtību pār pieņemtu un apstiprinātu. Mūsu sēdē var sakot arī internetā. Un 18.30 precīzi mums ir jābeidz, jo šajā zālē mūs cits eh, pasākums. Tātad par tulkošanas eh, režīmu ir pieejamas um, gandrīz eh, visas Eiropas Savienības oficiālās valodas kas iz, izņemot tātad maltiešu, igauņu un gēļu valodā nav pieejams tulkojams. Nav tulkojams. Tātad par iepriekšējo sanāksmi protokolu apstiprināšanu iepriekšējā bija 15. maijā. Uh, un tad uzskatām to par apstiprinātu, un 29. 30. maijā sēdes protokolu arī uzskatām par apstiprinātu. Sveicam mūsu vidū Slovākijas lauksainsības ministri Gabrielu Matečnu, un mēs ar ministras kundzi tikāmies arī prezidentūras laikā. Es domāju, ka mēs visu to ļoti labi atceramies. Tā bija ļoti tāda e, veiksmīga prezidentūra. Tālāk mūsu vidū ir arī Čehijas lauksaimniecības e, ministrs ministrs Marijāns Jurečka un Dežāns Židāns Slovēnijas lauksaimniecības ministrs kurām vēlos ļoti pateikties par šo iniciatīvu un uh, Ministri nesen eh, saņēmām mm, oficiālo dokumentu par pārtiks apgādes ķēdes labāku darbību, negodīgas tirniecības prakses problēmu risināšanu un lauksaimnieku stāvokļu uzlabošanu. Tas tiks sagatavots kopā ar Bulgāriju, Ungāriju, Latviju, Lietuvu, un šis dokuments tika prezentēts eh, Agrifišu padomē šī gada 6. martā, un to atbalstīja Grieķija, Horvātija, Beļģija, Rumānija, Polija, Kipra. Tātad eh, jums tiek eh, piedāvāts šis dokuments Un es saprotu, ka dokuments, eh, šis, šis temats ir ļoti, ļoti svarīgs, un tas ļoti bieži arī tiek skatīts um, dažādos uh, formātos, dažādās uh, mūsu komisijas, uh, komitejas sanāksmēs, atvainojos. Un, um, kā jau teicu, bieži esam runājuši par šo tēmu. Un, uh, Maginas skundze ir sagatavojusi īpašo atzinumu arī par šo jautājumu. Kā jau es teicu, šis temats ir viens no biežāk skatītajiem, un es eh, varbūt neatkārtošos, kāpēc tas tiek darīts, un es domāju, ka arī mūsu viesi saprot, ka šī tēma mums ir ļoti tuva, un jau uh, pagājušajā gadā mēs arī sagatavojam rekomendācijas par šo jomu un uh, mēs arī mm, aicinājām e, komisiju rīkoties šajā sakarā, vērsāmies tieši pie komisāra, un mēs e, zinām, ka daudzās dalību valstīs ir uh, sava likumdošana, lai atbalstītu šo uh, nozari, bet tajā pat laikā arī savienības politika ir jāveido tā, lai nodrošinātu uh, vienotu un saskaņotu šīs nozares attīstību, lai tā kļūtu efektīvāk labāk un eh, tiktu optimizēta un eh, racionalizēta. De Castro un eh, Pontes kunga mm, sagatavotie priekšlikumi iekļaujas arī omnibus pakotnē, bet es domāju, ka bez liekas kavēšanās došu vārdu mūsu viesiem un pēc tam arī deputāti deputātu kungiem un kundzēm būs iespējams uzdot jautājumus, bet nu tad es došu vārdu uh, tagad uh, mūsu viesiem lūdzu. Ministrs kundze. Jūsē. Takže dobrý deň prajem všetkým, vážený pán predseda, vážený člen. Labdien, priekšsādātāji, kungs, godātie deputāti lauksaimniecības eh, komitejā. Eh, godātie eh, dāmas un kungi, es pateicos par iespēju šai viedokļu apmaiņai par šo ļoti svarīgo tematu, un mūs priecē tas, ka mūsu centienus atbalsta arī Eiropas parlaments negodīga tirzniecības prakse Slovākijas republikā ir ļoti nopietnas temats, un tas saistīts ar mūsu ilgtermiņa nākotni. Un mēs esam pateicīgi Eiropas komisijai un parlamentam par to, ka viņi nodarbojas ar šo problēmu. Eh, pēdējo, pēdējā laikā ir notikušas lielas pārmaiņas pārtikas eh, ķēdē. Uh, un uh, pārtikas uh, pārstrādes jomā ir liela koncentrācija un uh, mazie ražotāji nav spējīgi ietekmēt šīs ķēdes darbību, viņi nespēja realizēt savu produkciju par tādām cenām, kas sektu ražošanas izmaksas. Un mūsu ražotāji eh, pievērš mūsu uzmanību situācijai tirgū, kur lielie uzņēmumi ļaunprātīgi izmanto situāciju. 2015. gadā eh, Slovākijas republikā ir ierosināts likumprojekts par eh, pārtikas ražošanas ķēdi. Un uh, Eh, šeit ir salīdzinātas eh, situācija dažādās eh, valstīs. Eiropas Savienībā šīs jautājums skar tātad visas dalību valsts un Eiropas līmeni ir vairāk kārt apspriests. Eiropas komisija ir sagatavojusi dokumentu piegādes ķēdes iniciatīvu. Tā ir brīvprātīga iniciatīva. jāatzīst, ka uh, visi ķēdes dalībnieki ir apsolījušies uh, atteikties vai vērsties pret uh, šādu negodīgu komerc praksi. Diemžēl tas šobrīd praksē nav joprojām īstenots. Un mēs arī uh, norādām uz to, ka mums ir Eiropas līmenī nepieciešama vienota likumdošana jau pagājušā gadā mūsu prezidentūras sasniegumu klāstā ir arī tas, ka mēs izdarījām spiedienu, prasot šo jautājumu izskatīt, un ministri uh, to arī darīja padomē, un uh, pad, Eiropadomas secinājumos ir ierakstīts, ka mums ir nepieciešama Eiropas līmeņa saistoši tiesību akti šai jomā. 12. decembrī 2016. gadā, tātad šie secinājumi tika pieņemti, tā bija pēdējā uh, Uh, sēdē uh, Slovākijas prezidentūras laikā, bet līdz ar to vēl viss nav beidzies. Šā gada martā vairākas valstis nāca klajā ar kopīgu iniciatīvu, un es vēlo, mēs vēlamies jūs iepazīstināt ar šo iniciatīvu, kam būtu jākļūst par pamatu uh, tiesību aktu pieņemšanai Eiropas Savienībā, lai vērstos pret negodīgu komercpraksi un aizsargātu lauksaimnieku intereses. Ļoti labi, ka jūsu komiteja interesējas par šiem jautājumiem ļoti aktīvi, un es aicinātu komisiju pēc iespējas uh, rast efektīvus risinājumus. Mums kopīgiem spēkiem ir jāstrādā pie šās problēmas risināšanas un efektīvi jānodrošina vājāko ķēdes dalībnieku aizsardzību. Lies paldies! Tātad eh, šis patiešām bija arī viens no galvenajiem Slovākijas prezidentūras uh, tematiem, un to arī risināja uh, ministras kundze lauksaimniecības padomē, un tika organizēta arī ļoti plaša konference, uh, kur tika runāts par šo jautājumu, un šis temats tika skarts arī neformālajā lauksaimniecības ministru padomē, un Tas tika iekļauts arī uh, prezidentūras, uh, Slovākijas prezidentūras laikā pieņemto padomus secinājumu tekstā. Un tagad es došu vārdu um, eh, Marijanam Lečkas kungām. Lūdzu. Vážený pane předsedo, milé europoslankyně, vážení europoslankyně. Iespriekšsēdētāji, dāmas un kungi vēlos pateikties par uh, doto iespēju jūs iepazīstināt ar šo svarīgo jautājumu, kas attiec uz negodīgu uh, komerc uh, praksi. Mēs atrodamies diezgan uh, tādā netradicionālā situācijā. Kom, jūs komitejā uzstājas vienlaikus trīs ministri, lai runātu par šiem jautājumiem, un tas apliecina, ka šīs uh, problēmas ir aktuālas vairākumam uh, dalību valstu, un tas ir arī iekļauts mūsu neoficiālā dokumentā par uh, pārtikas apgādes ķēdes labāku darbību un negodīgas tirzniecības prakses problēmas risināšanu. Uh, dalība uh, valstis šos jautājumus risina nacionālā līmenī. Un tāpat kā mūsu kolēģis citās valstīs, mēs nodarbojamies ar šo jautājumu Eh, jautājumu, un mēs uzskatām, ka lauksaimnieku loma pārtiks apgādes ķēdē ir ļoti būtiska. Un negodīga tirzniecības prakse norāda uz to, ka nav līdzsvarotas attiecības starp dažādiem pārtiks apgādes ķēdes dalībniekiem Piemēram, tajās eh, ir nepieciešams tātad eh, pieņemt tiesību aktus Eiropas līmenī, lai visiem būtu godīgi spēles noteikumi. Eh, šādas, šādas jomas ir reāli regulētas telekomunikāciju jomā, enerģētikas jomā un citur. Un tādēļ mēs varam konstatēt, ka ir bijušas, bijuši tirgus sektori, uh, kur uh, nav bijis līdzsvars un kur ir bijis nepieciešams pieņemt uh, tiesību aktus un regulēt šo situāciju. Un tagad mēs saskaramies ar izaicinājumiem lauksaimniecības nozarē. Uh, varu arī pieminēt šobrīd viesabonēšanas jautājumu. Ja nebūtu pieņemts tiešību, tiesību akts Eiropas Savienības līmenī, tad mēs nekādi nevarētu šīs problēmas risināt attiecībās ar uh, telekomunikāciju operatoriem. Šodien mēs vēlamies dot savu ieguldījumu, lai būtu iespējams uzlabot lauksaimnieku pozīcijas pārtiks apgādes ķēdēm. Uh, par kādu uh, tirzniecības uh, praksi mēs uh, runājam. Šeit ir runa par piegādātājiem, un šī problēma sniedz, ir plašāka nekā atsevišķu dalību valstu iespējas to regulēt. Un uh, Uh, šī situācija apdraud arī atsevišķu uh, pārtikas uh, apgādes ķēdes dalībnieku eksistenci, un mūsu rīcībā nav tiesību akti, kas ļautu mums sadarboties ar uh, citām dalību valstīm, balstoties uz Eiropas Savienības tiesību normām, jo ir uh, katrā valstī uh, savi tiesību akti, savs cēnu līmenis, un mūsu rīcībā nav instrumentu, kas ļautu mums uh, sazināties ar kolēģiem un uzzināt, kā šie uzņēmumi rīkojas kaimiņu valstīs, vai šī rīcība ir uh, godīga tirzniecības prakse vai nē. Un tādēļ uh, mēs uh, vēlamies pievērst uzmanību šai problēmai, kas skar uh, vairākas Eiropas Savienības valstis un aicinām rast risinājumu šai problēmai gan Eiropas parlamentā, gan komisijā. Priekšstādētājs norādīja, ka jūsu komiteja jau ilgu laiku strādā pie šās problēmas. Un kādi tad ir rezultāti? Pagaidām mēs tikai runājam par šīm problēmām. Mēs esam tagad sagatavojuši šo dokumentu, aprakstot šos, šis tirzniecības prakses, bet piedāvājam arī konkrētus risinājumus Eiropas Savienības tiesību aktu ietvaros. 38% Eiropas Savienības budžeta ir atvēlēts kopējai lauksaimniecības politikai mēs varam uzdot jautājumu, vai ar to pietiek, lai eh, mūsu lauksaimnieki varētu turpināt savu darbu, lai viņi tiktu pāri krīzē, ko esam piedzīvojuši pēdējo gadu laikā. Mēs zinām, kāda situācija ir piena nozarē. Cenas pazeminājušās par 30% un vai, vai teiksim, pārtikas uh, piena produktu cenas arī Eiropas Savienībā ir samazinājušās par 30%. Protams, ka tā tas nav. Un mums ir jāpalīdz lauksaimniekiem un viņu ģimenēm tikt galā šādā uh, sarežģītā situācijā. Protams, ir uh, atšķirīga situācija gan dažādiem uzņēmumiem, gan lauksaimniekiem, kuri piegādā savu produkciju pārstrādes uzņēmumiem. Šeit es uzstājos kā lauksaimniecības ministrs. manā atbildībā ir miljoniem lauksaimnieku uh, ģimeņu un uh, lauks pārtikas uzņēmumu. Mums ir jāraugās uz visiem šiem ķēdes posmiem, lai katrs ķēdes posms uh, būtu tiesīgs saņemt uh, atbilstošu pēļņas daļu. Šobrīd uh, situācija nav līdzsvarota, un mums ir jāpieliek punkts šādai situācijai. Un tā ir būtība mūsu uh, sagatavotajā mm, dokumentā, mūsu aicinājumā. Mēs aicinām sagatavot tiesību aktu projektus un panākt vienošanos par tiem. Paldies! Paldies, un tagad došu vārdu ministra, ministram Dažanām Židānām, kurš ir Slovenijas lauksaimniecības ministrs. Lūdzu, vārds jums. Spoštovānie predsēdniek, eh, spoštovānie eh, poslāni. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Es vēlos eh, sveikt šeit visus un pateikties vispirms jau priekšsēdētājiem par to, ka devāt eh, mūsu trīs valstu ministriem uzstāties Eiropas parlamenta lauksaimniecības eh, komitejā. Eh, vēlos konstatēt vispirms dažus faktus. Pēdējos gados esam piedzīvojuši vairākas krīzes lauksaimniecības nozarē un situācija Eh, ir visu laiku viena un tā pati. Eh, cenas krīt un visvairāk eh, cieš lauksaimnieki. Un šajā situācijā lauksaimnieki ir tie, kuri uz saviem pleciem vieni paši iznes visu krīzes smagumu. Bet tad, kad situācija uzlabojas un cenas atkal nedaudz pakāpjas, lauksaimnieki nesaņem vairāk naudas pār saviem produktiem. Līdz ar to plaisa starp uh, mm, iepirkuma cenu un realizācijas cenu kļūst arvien lielāka. Mēs redzam, ka lauksaimniecības nozarei nav sagatavota atbilde lauksaimniekiem. Uh, Slovēnija eh, parakstīja tā saucamo brīvprātīgo rīcības kodeksu. To parakstīja mūsu ministri, lauksaimnieki, lauksaimniecības kooperatīvi. Kā rezultātā eh, mūsu lauksaimnieku situācija Slovēnijā ir uzlabojusies, jo cena vienmēr ir noteikti kā neto cena un eh, tajā nav iekļaut, teiksim, subsīdijas vai atmaksas, bet tajā pat laikā Caurskatāmība vien neuzlabo lauksaimnieku situāciju. 2012. gadā mēs izmainījām likumdošanu, kā rezultātā lauksaimniekiem ir iespējams saņemt piemaksu par labu praksi tieši pārtiks piegādes ķēdē. Mēs esam noteikuši arī maksimālo uh, norēķinu dienu skaitu, tas ir 45 dienas pēc realizācijas, un tas attiecas uz uh, precēm, kuras ātri bojājas. Bez tam esam izveidojuši arī uh, pārtikas, preču un pārtikas drošuma ombuda institūtu, uh, un uh, esam izveidojuši struktūru, kas, uzlab, kas raugās, kā tiek ievērota li un īstenot likumdošana. Situācija ir uzlabojusies, bet, protams, varētu gribēt labāk. Uh, Diemžēl eh, lauksaimniekiem ir izdevies organizēties tikai nacionālajā līmenī, valsts līmenī, bet mēs redzām, ka tirgus ir starptautisks, kā rezultātā pārtikas ražotājiem nekad nebūs tik liela ietekme kā pārtikas tirgotājiem, un ražotāji būs tie, kuri uz saviem pleciem iznesīs smagāko nastu situācijā, kad eh, cenas krītas, iepirkuma cenas krītas. Pēdējā laikā esam novērojuši ļoti biežus gadījumus, kad eh, notiek negodīga tirdzniecība, ka notiek dažādi barterdarījumi, piemēram. Un jāsaka, ka ļoti bieži iepirkums eh, notiek kā tādā bezmaz vai kā šantāžas formā, ka tiks iepirkt 10 kg kartupē tikai tad, ja lauksaimnieks nopirks, piemēram, 20 kg graudus. Uh, Mūsu ministru grupa mm, iz, izlēma apvienoties un sagatavot šo neoficiālo dokumentu un balstoties uz jūsu komitejas ziņojumu pozitīvo pieredzi, mēs sagatavojām šo neoficiālo dokumentu, kas tagad jums ir izdalīts. Šajā dokumentā ir četras svarīgas nodaļas. Pirmkārt, mēs mm, norādam, ka mums ir nepieciešama Eiropas Savienības mēroga likumdošana, lai atrisinātu šo problēmu. Otrakārt, mums ir ļoti skaidri un precīzi jā jānodefinē, ko nozīmē negodīga tirdzniecības praksa, kas būtu jāaizliedz, jo tikai tādā gadījumā mums būs iespējams to aizliegt un piemērot sankcijas. Un šeit ir ļoti svarīgi, lai būtu vienotas sankcijas, vienot sankcijas sistēma visā Eiropas Savienībā par šādu negodīgu praksi. Un tāpat ir svarīgi izveidot arī attiecīgās struktūras dalību valstu līmenī. Un šeit ir ļoti svarīgi, lai dalību valstis uh, sekotu šo normu piemērošanai. Mēs esam novērojuši, ka eh, pārtiks piegādes ķēdē um, šīs attiecības netiek kontrolētas, un parasti vājākais ķēdes posms ir tieši lauksaimnieks, un šāda negatīvā prakse ir jāpārtrauc, un eh, es domāju, ka ir pienācis laiks rīkoties, un man ir liels prieks, ka rīt eh, jūsu komitejā uzstāsies komisārs Hogans, kurš ir mūsu draugs, un mēs sagaidām, ka mums izdosies uzsākt diskusijas par to, ko darīt un reāli rīkoties. Tātad tas ir svarīgi rīkoties. Godātie deputāti, es ļoti ceru, ka jūs varat mūs atbalstīt, mūsu lauksaimniecības ministrus, lai mēs varētu kopā situāciju mainīt uz labo pusi. Paldies! Un tagad deputātam Dekastro vārds lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Arī es vēlētos pateikties visiem ministriem ļoti aktuāla tēma. Un, eh, protams, ļoti svarīgi, ka mums ir iespēja apmainīties ar viedokļiem, apmainīties ar idejām par negodīgu tirzniecības praksi. Bet um, mūsu komiteja vienmēr ir iestājusies par omnibus um, regulas īstenošanu, un es vēlētos atgādināt visiem ministriem, ka tieši omnibus um, likums pierāda, ka institūcijas iestājas par noteikumu kopumu izveidošanu un mūsu komiteja īpaši. Tolaik eh, savartavu šajā darbā pielika arī <clears throat> Mariana Maginesa. Tas, eh, ka centralizēti noteikumi konkurences jautājumiem ir svarīgi, ir pierādījusi, pierādījusi arī citos līgumos. Arī šis obligātais eh, rakstiskais līgums, tas, protams, ir pats par sevi saprotams, un eh, komitejā mēs jau iepriekšējā sasaukumā par to runājām. Un, eh, protams, kā tiek sadalīti kā tiek sadalīts saražotais visas ķēdes garumā, lai nebūtu tā, ka tikai kāds ķēdes posms gūst labumu. Tagad komisija 18. gada jūlijā ir apsolījusi sagatavot ziņojumu par negodīgu tirzniecības praksi. Protams, daudz vēl ir veicamā, bet tomēr varam secināt, ka mēs esam panākuši ārkārtīgi daudz panākuši daudz, gan budžetā iestrādājot mūsu idejas, gan arī panākuši trialogu uzsākšanā, jo vēlamies panākt vēl vairāk. Tāpēc griežamies pie jums, godātie ministri, palīdziet mums, palīdziet parlamentam, palīdziet, eh, pad, palīdziet mūsu komitejai, lai omnibus regula tiešām kļūtu par uh, reālu ieroci cīņā pret um, negodīgu tirdzniecības prakšu deskungu. Paldies priekšsēdētāji, paldies uh, ministriem, eh, kas pie mums ir ieradušies. Mani priecē tas, ka šis jautājums tiek uh, risināts. Mēs arī komitejā uh, daudz par to diskutējam. Un, uh, Es 25 gadus esmu Bavārijā piens saimnieku sabiedrības priekšsēdētājs bijis, un var teikt, ka es arī eh, tāpēc labi pārzinu šo situāciju, kāda ir attiecībās ar uh, vairumu tirgotājiem. Mēs tagad ir sagatavoti konkrēti priekšlikumi, ko mēs esam uh, Uh, iesnieguši komisijai, komisijai būtu jārīkojas un mums, uh, mums ir ar konkurences noteikumiem uh, jāpanāk tas, lai uh, neizveidotos tāda koncentrācija, kas vairs nepieļauj brīvās tirzniecības norisi, kā tas, uh, piemēram, varam konstatēt jau Vācija, Austrija un uh, tai uh, arī pārtikas uh, ķēdes dalībnieku uzdevums nav nodarboties ar kvalitātes certifikāciju. Tas ir jādara valstī. Un tāpat nevaram arī uh, pieļaut, ka uzņēmumi var vienlaicīgi visus līgumus laust, kā tas ir piedzīvots. Ir jāparedz atbilstoši noteikumi. Vācijas uh, Bundestāgā mēs cīd, cīnāmies pret reģistrētām iemaks, reģistrācijas iemaksām, mēs to saukām par par uh, Uh, mafiju ir jābūt par, no, runai par neto cenām un par atklātības nodrošināšanu. Mums tāpat ir jānosaka maksājumu termiņi. Visā Eiropā ir uh, jāapstiprina 30 dienu termiņš. Vācijā jau pastāv šādi uh, Uh, maksājumu termiņi, uh, kas ir obligāti. Un tas būtu jāievieš arī Eiropā. Un uh, tāpat lieliem ražotājiem ir pašiem savas uh, preču zīmes, un šie uh, izēvielu piegādātāji vienkārši ir nomaināmi, un patērētāji vispār nav par to uh, informēti. Un mēs uh, runājam par uh, ves, veselības apdraudējumiem, un tad uh, mēs regulējam, bet mums ir jādomā arī par lauksaimnieku aizsardzību piemēram, savā laikā uh, tika apspriests jautājums par viesabonēšanu, kas ierobežo brīvo uh, konkurenci. Un tagad viesabonēšanas maksas ir atceltas, un mums būtu uh, bez Eiropas parlamenta iniciatīvas šī viesabonēšanas maksa tā arī nebūtu atcelta. Un Tādēļ mums ir arī jāierobežo lielo uh, uzņēmumu ietekmi šajā pārtiks ķēdē. Tagad vārds Dantēna kungam. Merci, monsieur le président. Priekšsēdētāji. Uh, es arī vēlētos nav savas puses pateikties mūsu viesiem ministriem par viņu uzstāšanos parlaments jau četrus gadus cenšas pievērst uzmanību šiem jautājumiem uh, attiecībā uz negodīgu tirzniecības praksi, un tādēļ mūs uh, priecē jūsu paustā nostāja. Es domāju, ka mums ir pastāvīgi un visiem uh, jāatgādina, ka ir jāaizstāv Eh, lauksaimnieki eh, un patērētāji intereses, jo KLP uzdevums ir nodrošināt eh, ieņēmums lauksaimniekiem un aizsargāt patērētāju tiesības. Un mūsu pārliecība lauksaimniecības komitejā ir uh, radies tāds iespējas, ka runājot par uh, konkurences noteikumiem tagad galvenais akcents tiek likts uz patērētāja interesēm un tiek aizmirsti ražotāji. 1962. gadā bija 4% bezdarbnieku un pārtiks produktu īpatsvars patēriņu grozā bija 22%. Bet tagad Eiropā ir 10% uh, Eh, bezdarbnieku un pārtiks produktu īpatsvars patēriņu grozā ir 8 līdz 10 procenti, un līdz ar to akcenti ir mainījušies. 62. gadā, protams, ļoti svarīgi bija aizstāvēt patērētā interesi, tagad ir jādomā par šīm abām pusēm. Un mums ir jādomā par pirmiem soļiem, ko parlaments varētu spērt jau šobrīd. Nākamās reformas ietvaros mums būtu jāvirzās vēl vairāk uz priekšu, un es domāju, ka arī padomēji tuvākā laikā būs jāpauž savs viedoklis par uh, parlamenta priekšlikumiem. Un uh, es tā, saprotu, ka mēs, mūsu domas sakrīt šajā jautājumā, un mums tagad ir iespēja stiprināt ražotāju uh, pozīcijas, ja mēs strādāsim kopīgiem spēkiem, tad varam to arī panākt. Köszönöm szépen a szót nem volt még. Erdos. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs. Eh, vēl pavisam nesen bija Slovākijas prezidentūra, un es vēlētos jūs apsveikt ar sešiem lielisku un auglīga darba mēnešiem. Es eh, vēlētos tomēr pieskarties vienam jautājumam, kurš ir saistīts ar šodien izskatāmo tēmu. Uh, Ļoti liels prieks, ka e, prezidijā sēž trīs lauksaimniecības ministri un vēlētos jums visiem trim uzdot jautājumu. Ļoti aktuālu jautājumu. Tāds pats iepakojums, tāds pats uzraksts, tāda paša uzraksts, tāds pats apraksts, tāds tāda pati krāsa ražojumam, un tomēr ir saturiskas atšķirības vienam un tam pašam izstrādājumam. Ungārijā mēs veicām pētījumu, veicām analīzes un bija pilnīgi skaidri redzams, ka dažādam tirgum domātie izstrādājumi ir atšķirīgas kvalitātes. Ko darīt, lai to novērstu? So, Andrew. Andriju kungs. Oui, merci, monsieur. Paldies, priekšsādātāji. Nu, mēs droši vien um, atkārtosimies uh, savās uh, runās, bet uh, mūsu domas sakrīšais svarīgos jautājumos vēlos pateikties mūsu trim viesiem ministriem par viņu teikto. Tiešām šī problēma ir ekonomikas, ekonomikas līdzsvara centrā šobrīd, kā to norādīja Dēsa kungs, De Castro kungs, Mišels Dantens. Jā, e, mēs e, tātad e, mūsu visu teiktais iet vienā virzienā, un mums tiešām ir jādomā par lauksaimnieku vietu pārtikas ražošanas ķēdē, par uh, un jāizveido Eiropas Savienības līmenī regulējums, lai uh, varētu risināt šīs problēmas, ar ko mēs šobrīd saskaramies. Eiropas līmenī būtu jāanalizē katrs pārtikas apgādes ķēdes loceklis un tā loma, jālūkojas uz uh, vairumtirgotājiem, pārstrādes uzņēmiem un jādomā par līdzsvara panākšanu. Bet ar Eiropas līmeni vien nepietiks. Mums ir jādomā arī par starptautisko mērogu, par tirgus kontroli. Ar to mēs saskarsamies. Bet mums ir nepieciešams šis Eiropas regulējums, bet jādomā arī par starptautiskiem tirgiem. Paldies! Denano kungs. Paldies priekšsādātāji. Jā, ir tiesa, ka pārtiks apgādes ķēdes darbība ir problēma, ar ko mēs saskaramies atkal un atkal, un ir tā, e, būtu labi tiešām, lai ministri, padome, parlaments nāk klajā ar iniciatīvām, prasot, lai komisija uh, nodarbojas ar šiem jautājumiem. Mums jādomā gan par ražotājiem, gan patērētājiem un uh, jāskatās, kāda ir šo starpnieku situācija un loma, jo lauksaimnieki uh, sūdzās par to, uh, kādas cenas viņiem uzspiež pārstrādes uzņēmumu, un tie savukārt sūdzas par to, kā saskaras ar vairumtirgotāju izdarīto spiedienu. Eh, šeit varētu būt vairāk risinājumu, tātad ražotājiem eh, vajadzētu apvienoties, veidojot eh, tātad ražotāju organizācijas, lai viņi labāk varētu vēst sarunas ar vairumtirgotājiem par cenām. Otrs jautājums, kas man šķiet uh, būtisks ir tā saucamie īsie aprites cikli. Tāpat jādomā par uh, sabiedrisko ēdināšanu, izglītības iestādēs, pansionātos, uh, lai uh, šie uzņēmumi varētu iepirkt vietējā, vietējo ražotāju pārtiku un mums par šiem jautājumiem būtu vēl papildus jāpadomā. Un noslēgumā gribu piesaukt uh, jautājumu, par ko jau citi kolēģi izteicās, proti par cenu stabilitāti. Tas arī ir ļoti būtiski. Un uh, jūs, ministra kungs, minējāt piemēru uh, viesabonēšanas maksu atcelšana Un šis piemērs apliecina, ka, ja ir uh, griba, tad var panākt arī izvirzītos mērķus. Un mums jāstrādā kopīgiem spēkiem. Paldies, tagad dodu vārdu Sehnalovas kundzei, lūdzu. Triņē, vāžiņi, pāņi ministri. Uh... Paldies, ministra kungi un kundze pateicos jums par to, ka esat ieradušies uz Eiropas parlamentu, lai iepazīstinātu ar savu valstu nostāju šajā jomā. Esmu starptautiskās tirzniecības komitejas locekli, bet tieši tādēļ, ka jūs esat viesojoties uh, lauksaimniecības komitejā, es nolēmu atnākt arī uz šo sanāksmi un klausīties, ieklausīties jūsu teiktajā. Parlaments uh, tiešām ir nobažījies par uh, negodīgo tirzniecības praksi, un um, mēs interesējamies par uh, pārtikas ķēdes darbību, un tāpat uh, gribu teikt, ka patērētāju tiesību komitejā ir sagatavots ziņojums, kurā ir minēti visi galvenie izaicinājumi, galvenās problēmas, kas mums jārisina. Un mums jānodrošina sadarbība starp abām komitejām un abu komiteju sadarbības rezultātā ziņojums tiešām uh, bija ļoti līdzsvarots. E, jūs noteikti e, zināt, e, kāda ir mūsu vēlme. Mūsu ziņojumā ir atspoguļot pašreizējā situācija, tā analizēta, bet es gribētu arī uzdot jautājumus trim uh, ministriem. Matēčnas kundze teica, ka šobrīd tā ir brīvprātīga iniciatīva, bet, diemžēl, situācija uh, praksē neuzlabojas. Es gribētu saņemt papildu informāciju no Čehu ministra, kurš runāja par to, kāds stāvoklis ir Čehijas republikā, bet uh, iepazīstoties ar šo dokumentu, mēs konstatējam, ka jums ir pievienojušās desmit valstis. Nu, varam teikt, ka glāze tādējādi ir vai nu pa pusē pilna, vai pustukša vēl. Vai jūsuprāt, vēl citas valstis varētu pievienoties šai iniciatīvai? bet šis uh, ir nepieciešams, protams, arī komisijas un uh, padomes atbalsts, lai varētu nodrošināt reālu progresu. Uh, iekšējā tirgus komitejā mēs šobrīd strādājam pie pašiniciatīvas ziņojuma arī par šiem jautājumiem. Un mēs uh, domājam, ka risinājums varētu būt direktīva uh, cīņai pret negodīgu tirzniecības praksi. Vēlreiz pateicos par to, ka esat pie mums atnākuši. Muchas gracias. Eh, me gustaría. Paldies, prieksēdētāja kungs. Es vēlētos pateikties visiem ministriem, kuri ir ieradušies uz mūsu komitejas sēdi. Bet, protams, visi jau esam vienisprāts, kā šis jautājums būtu jārisina. Vismaz lauksaimniecības komitejā esam vienisprātis. Un eh, es ceru, ka arī padome piekritīs mūsu priekšlikumam. Bet eh, komisija, es nezinu, vai šis konkurences jautājums viņiem šķiet tikpat skaidrs kā mums. Tomēr šajā gadījumā, manuprāt, ir svarīgi lai mēs saprastu, ka lielākā problēma, grūtākā problēma Eiropas lauksaimniecībai ir tieši mūsu šodien izskatāmā. Es personīgi neticu brīvprātīgām iniciatīvām un pašiniciatīvām. Es ticu Eiropas līmeņa regulām, uh, Un, piemēram, manā valstī, Spānijā, no Eiropas norādītais darbos ļoti labi, un tikai tā mēs kaut ko esam panākuši. Bieži vien tas tiek izmanot, izmantots kā atruna. Es domāju, ka mums ir jārīkojas īpaši. Mums ir e, jāsagatavo likumdošana iekšējam tirgum, kas ir domāta un vērsta uz e, tirgus harmonizāciju un uh, katras atsevišķas dalību valsts noteikumu kopumu harmonizāciju. Mums ir jāizveido kopīgs ietvars. Ja pareizi atminos, tad 23 eh, valstīm ir izveidoti noteikumi cīņai pret negodīgu komercpraksi. Pārējām tādu nav, tāpēc ir jāiejauc Eiropā. Nākamais par sankcijām. Sankcijām ir jābūt pietiekami sāpīgām, pretējā gadījumā tās nedarbosies. Uh, jo vēl bez šī kopīgā noteikuma kopuma, par ko mums ir jāvienojas, mums eh, ir jāpaskaidro šo likumdošanas kopumu jēga kā eh, sadarbība starp dažādiem ražotājiem un ko tas nozīmē konkurencei. Proti sadarbībai ir jābūt pirmajā vietā un tikai pēc tam sacensībai un konkurencei. Kas notiek Eiropas līmenī, kas notiek nacionālajā līmenī un ir tā tad eh, jā, um, jāsa, jāsalīmeņo konkurences lī, lī, noteikumi jo pretējā gadījumā mēs eh, atņemam naudu kopējā lauksaimniecības politikai un to tā kā iz, izmetam pa rogu. Arī pasaules eh, tirniecības organizācijas noteikumi lauksaimniecībai tādi ir. Šī tirniecības organizācija tādas ir pieņēmuši. Pieņēmusi, bet eh, šie noteikumi lauksaimniecības nozarē par labu nerā, nenāk. Es uzskatu, ka ir jābūt lielākai skaidrībai. Ir ļoti svarīgi saprast, ka lauksaimnieki tieši to arī sagaida. Tāpēc eh, beidzot rīkosimies un vienosimies ar lauksaimniekiem. Rapas kungs lūdzu. Ačiū gerbiamas pirmininkė, kad suorganizavot. Eh, Paldies, prieksēdētāji kungs. Priekšsēdētāji kungs, es eh, vēlētos pateikties visiem ministriem, kur ir ieradušies šodien uz mūsu komitejas sēdi, lai uzklausītu mūsu viedokli, lai uzklausītu to, ko mēs domājam par šās situācijas risināšanu. Protams, ir jāpriecājas jau eh, kaut vai vienīgi par to, ka šāda iniciatīva ir parādījusies, ka mēs par to diskutējam mūsu komitejā, ka parlaments ir iesaistījies, bet arī šis priekšlikums, kā atrisināt šos, šo sasāpējušos problēmu. Bet šobrīd eh, mēs vēlamies, lai risinājums būtu obligāts visiem. Trīs gadi ir pagājuši, bet problēma nav atrisināta un tā tikai samilzusi. Šī problēma skar visu Eiropas Savienību, kaut arī, protams, atšķirība dažādās dalību valstīs tādas ir. Ir tādas valstis, Rietuma Eiropas valstis vai tā saucamās vet, senāku demokrātiju valstis, viņām ir eh, atrunātākas attiecības starp eh, ražotājiem un vairumtirgotājiem, bet tā saucamās jaunās demokrātijas. Tām ir eh, atšķirīga situācija, ir izveidojies tāds kā džungļu likums, ja tā varētu teikt, un eh, ražotāju sarunvešanas spēks nav pietiekami liels. Un šādā situācijā pārstrādātāji un vairumtirgotāji, kur ir ļoti vienoti, diktē savus noteikumus. Čehijas ministri to jau teica - 38%. Un uh, ja mēs dodam papildus grantus, tad pieaug, tad eh, pieaug eh, cenas un eh, kā lauksaimnieki šo situāciju varētu atrisināt. Piemēram, mums izdevās situāciju sakārtot banku nozarē, un arī šeit mēs to varam. Bet daudz kas ir jāpadara kā lauksaimniekiem pašiem, tā arī dalību valstīm. Uh, var, organizēt, var organizēties kooperatīvos, ražotāju asociācijās vai nozaru asociācijās, rādot labu piemēru. Bet eh, ne jau visu var paveikt dalību valstis vai eh, paši lauksēmnieki, tāpēc eh, Eiropas Savienībai ir jāizstrādā vispārējie principi un jānodrošina zināmas tiesības dalību valstīm, lai tās eh, varētu pieņemt lēmumu atkarībā no saviem apstākļiem. Situācija Baltijas valstīs atšķiras no tās, kas ir Portugālē vai Skandināvijas valstīs. Es esmu pārliecināts, ka kopīgi mums visiem tas izdodas. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnilor ministri. Budas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, godātie ministri, liels paldies, ka ieradāties šodien, lai tiktos ar mums, jo jautājums, par ko runājam, tiešām ir ļoti svarīgs. Un tas, kā mēs eh, tiekam galā ar šādām negodīgām tirzniecības eh, praksēm ir ļoti svarīgi, tīpaši mums Rumānijā, un es domāju, ka šis jautājums uh, ir izcināms uh, tikai un vienīgi tad, ja mums ir vienota Eiropas saimnības likumdošana eh, šajā jautājumā. Diemžēl patreiz ir tā, ka katra dalībvalsts risina situāciju pēc saviem ieskatiem. Piemēram, Rumānijā ir likums, kas tika pieņemts pagājušajā gadā, un šis likums regulē lauksaimniecības produktu pārdošanu un uh, konkrēti realizāciju patērētājiem. Un tur ir noteikts, ka uh, pārtikas produktiem ir jābūt uh, pār pieejamu cenu, bet komisija ir uzsākusi pārkāpumu procedūru pret uh, Rumāniju par šo jautājumu. Es personīgi esmu izvērtējis šo jautājumu un es uzskatu, ka šī likumdošana ļauj mums risināt jautājumu, kas ir saistīts ar īstermiņu piegādi. Es domāju, ka svarīgi ir tas, ka lauksaimniekiem ir nepieciešama aizsardzība. Mēs noteikti aizstāvām lauksaimniekus no vienas puses, bet tajā pat laikā vienlaicīgi mēs aizstāvam arī patērētājus, lai viņiem būtu iespējams tiegū atrast uh, attiecīgo produktu par pieejamu cenu. Un līdz ar to, teiksim, mēs ļoti labi apzināmies, kāda ir šī situācija. Mēs jau dzirdējām no kolēģa Erdoša, ka uh, ir problēmas Mēs nevaram pieļaut, eh, ka darbojas tāda dubult standartu sistēma tiem produktiem, kas tiek realizēti Eiropas austrumos un rietumos. Piemēram, komisija jau konstatēja, ka dažādas ierīces un, un mm, iekārtas tiek pārdotas eh, aust, Eiropas rietumos un austrumos ar šī kvalitāti. Un tagad dodu vārdu Maginas skundzei, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Un sirsnīgs paldies eh, trim ministriem par ierašanos šeit, un es domāju, ka mums būtu regulārāk nepieciešama šāda viedokļu apmaiņa. Ne tikai ar ministriem, bet arī ar dalību valstu parlamentu pārstāvjiem. Slovākijas prezidentūrai vēlos pateikties par paveikto darbu šajā jomā. 16. gada jūnijā šī parlamenta 600 deputāti nobalsoja par to, ka ir jāaicina komisija izstrādāt Eiropas Savienības eh, mērogu likumdošanu šajā jautājumā. Tā kā mūsu pozīcija ir skaidra un nepārprotama, un jūs esat arī palīdzējuši mums ar savu neoficiālo dokumentu. Man šķiet, ka mēs šeit eh, darbojamies tādā ļoti sarežģītā jomā. Un eh, vēl vajadzētu atcerēties, ka mums vajadzētu turpināt izdarīt spiedienus komisiju, lai tā rīkotos. Kolēģi šeit eh, deva atsaucas uz jautājumu, kas bija saistīts ar viesabonēšanas uh, maksu, un es ļoti ceru, ka mums nebūs vajadzīgs tik ilgs laiks, lai pieņemtu likumdošanu šajā konkrētajā jautājumā, nekā tas bija gadījumā ar viesabonēšanas maksājumiem. Tajā pat laikā konteksts šķiet ir plašāks nekā tikai šīs diskusijas. Tik pieminēts Eiropas Savienības budžets, un es domāju, tas ir ļoti svarīgs kritērijs, bet bez tām pagājušajā nedēļā mums bija debats par klimata pārmaiņu ietekmi uz lauksaimniecību un kas lauksaimniekiem būs jādara. Tāpat bija ļoti daudz diskusiju par um, sabiedriskā labuma precēm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 turpināsim pieļaut spiedienu uz pārtiks piegādes ķēdi, kāds tas ir tagad, tad man šķiet mums neizdosies panākt progresu visās tajās jomās, kur tas ir nepieciešams, jo lauksaimniekiem ir nepieciešams investēt, un investēt var tikai tad, ja ir pārpalikusī peļņa, eh, ko ir iespējams reinvestēt. Daudzi lauksaimnieki Eiropā vienkārši izdzīvo, un viņi nespēja investēt. Līdz ar to es domāju, ka mums nāksies ilgtermiņā uh, samaksāt par to. Tā kā es pilnībā atbalstu jūsu iniciatīvu, ministru kungi un kundze, un es domāju, ka e, svarīgi ir tas, ka arī mēs esam uzsākuši šīs debatas, un es domāju, mums kopā ir jāturpina izdarīt spiedienu uz komisiju, un vajadzētu paskatīties uz e, pieredzi citās dalībvalstīs un neizgudrot rīteni no jauna. Un Ja mēs visi esam vienoti un saliedēti šajā jautājumā, tad mēs varētu iedrošināt, ja tā drīkst teikt, komisiju, a, teiksim, tikt vaļā no tām viedokļu atšķirībām, kādas pastāv starp dažādiem komisāriem skatījumā uz šo jautājumu. Paldies! Paldies! Tagad dod vārdu deputātam Aņū. Paldies. Maginas skundze teica, ka 600 deputāti balsoja par to, komisijai ir jārīkojas. Nu, es nebiju to 600 vidū vēlos, lai jūs visi to zinātu, sakā Ņūkungs. Es domāju, ka jūs eh, atcerieties, ka mēs jau pirms laika runājām par mazumtirdzniecības eh, uzņēmumiem un tirgotājiem, un Kristīna Teikon eh, ļoti tā apņēmīgi ķērās pie šī jautājuma 2015. gadā. Viņa ar pirkstu norādīja uz Tesco, kas ir lielākais mazumtirdzotājs apvienotajā karalistē, par to, ka Tesco ir kavējis maksājumus piegādātājiem. Nu, un viņi rīkojās, jo viņiem nepatīk slikt reklāmu. Tajā pašā gadā viņai tika piešķirts pilnvers noteikt uh, sodus 100% apmērā no apgrozījuma mazumtirdzniecības ķēdēm par šo normu neizpildi. Mums jau likās, ka tas darbosies, uh, bet, diemžēl, uh, teiksim, šīs sankcijas darbojas tikai starp piegādātāju un uh, mazumtirdzniecības ķēdi, ko nu, tas neskar e, produktu ražotāju vai lauksaimnieku. Nu, mēs ļoti ceram, ka e, šī situācija mainīsies uz labu. Nu, un mēs esam dzirdējuši, ka šodien daudz teica, ka pastāv dažāda attieksme pret tirdzniecību dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs, un uh, mans uh, draugs, kurš piegādā iekārts no Itālijas uz Vāciju, viņš teica, ka, piemēram, uh, tajās valstīs bizness ir pavisam savādāks, un vēl trakāks ir Rumānijā, piemēram. Un šeit situācija ļoti sarežģīta. Un, protams, uh, šāda likumdošana, Eiropas Savienības vairoga likumdošana noteikti novadīs pie tā, ka um, būs tikai vairāk un vairāk uh, birokrātijas un vairāk papīra darba, ja tā varētu teikt. Un visbeidzot, tiks pavērtas durvis uh, plašai korupcijai, jo mazumtirdzniecības veikalu ķēdes, lielās uh, uh ķēdes, es domāju, ļoti ietekmīgas, lai to realizētu. Lauksaimniecībā, eh, es atvainojos, apvienotajā karalistē ir daudz lauksaimniecības uzņēmumu, kas eh, ir attīstījušās pavisam savādāk. Piemēram, viņi ir izplatušies un palielinājuši ražošanas apjomus un viņi parasti izmanto to uzņēmumu telpas vai iekārtas, eh, kuras ir pametuši eh, neveiksmīgākie eh, ražotāji un lauksaimnieki. Es domāju, ka nav iespējams pagriezt laiku atpakaļ un vajadzētu paskatīties, kā ir paveicies tiem uzņēmiem, kur nav izmantojuši KLP atbalstu, un varbūt, ka mēs varam kaut ko no tā mācīties. Paldies! Bogoviča kungs. Es no savas puses vēlos uh, pateikties visiem trim ministriem par ierašanos uz uh, mūsu sanāksmi. Tīpaši vēlos pateikties Slovēnijas uh, um, ministrei un kur runāja par to, ko esam sasnieguši. Mēs esam sasnieguši labus rezultātus, bet nepietiekami uh, labus, lai uzlabotu lauksaimnieku stāvokli. Mūsu komiteja ir jūsu sabiedrotais, un es domāju, ka šī ir īstā vieta, kur apmainīties ar labāko pieredzi un praksi, bet tajā pat laikā pats grūtākais ir pārliecināt komisiju, ka ir nepieciešams rīkoties. 2016. gada decembrī mē, pētījām komisijas, komisāra Hogana sagatavoto ziņojumu, kur bija teicis, ka situācija ir mm, slikta un ir jāmaina regulējums, pretējā gadījumā situācija neuzlabosies. Maz cilvēki gribēja to dzirdēt un uzklausīt, bet tā tas bija. Septiņi ministri ir parakstījuši šo neoficiālo dokumentu, divi no Baltijas valstīm un pieci no Austrum Eiropas valstīm kas nesen pievienojušās Eiropas Savienībai. Ja paraugāmies uz jaunākajām tendencēm lauksaimniecībā, tad mēs redzam, ka situācija jaunajās Eiropas Savienības dalība valstīs ir sliktāka nekā vecajās Rietumu Eiropas valstīs. Daļai tas ir tādēļ, ka lauksaimnieki nav pietiekami labi organizējušies un ir arī vēsturiskās bagāžas problēmas šī vēsturiskā atmiņa, kas saistīta ar kolhozu laiku. Pētījumi liecina par to, ka, piemēram, augļu un dārzeņu audzētāji ir Rietuma Eiropas valstīs organizēti dažādos kooperatīvos 90% gadījumu. Tajā pat laikā Austrum Eiropā tas nav novērojams. Tā kā daļa no šīs problēmas varbūt būtu risināma stiprinot kooperatīvas un lauksaimnieku organizācijas. Es domāju, ka mums vajadzētu fokusēties uz šādu risinājumu, gatavojot nākamo um, kopīgo lauksaimniecības politiku. Tālāk, kas attiecas uz negodīgu tirdzniecības praksi, tad man šķiet, ka ir visai skaidrs, ka ir uh, vērojama augsta koncentrācija lauksaimniecības nozarē, un šī nozara kopumā tiešām piedzīvo smagus laikus, tādēļ mums ir jāiejaucas. Ja uh, mums izdosies intervents tāda, kāda tā bija enerģētikas jomā, piemēram, mēs redzām, ka uh, Mm, kravas automašīnu uh, pārvadātājiem ir jāmaksā sodi, ja viņi neievēro likumdošanu. Mm, es domāju, ka līdzīgi varētu būt arī nākotnē lauksaimniecībā. Patērētāji ir mūsu pusē un viņi atbalsta mūsu darbību. Līdz ar to mums ir jāatbalsta projekti, lai uzlabotu situāciju. Paldies, tagad dodu vārdu deputātam Kaputo. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlos pateikties trim ministriem par piedalīšanos uh, mūsu komitejas sēdē un es domāju, ka ļoti labi, ka mēs runājam par šo jautājumu, kas ir fundamentāli svarīgs uh, visā lauksaimniecības nozarei un es domāju, ka uh, ir nepieciešams uzsvērt, ka tas ir visu mūsu interesēs, lai pārtiks piegādes ķēde darbotos optimāli. Un es domāju, ka mums e, visiem uh, kopumā ir jāpievērš uzmanība tam, cik maz aizsargāti ir ražotāji un lauksaimnieki šajā ķēdē. Ja runājām par pasākumiem, kas tiek realizēti dalību valstīs, tad tie, protams, ir ļoti atšķirīgi un arī to iedarbīgums ir atšķirīgs. Bet mums ir jāraugās, lai jebkurā gadījumā risks tiku sad sadalīts vienmērīgāk šajā lauksaimniecības produktu piegādes ķēdē. Tādējādi mēs varētu uzlabot lauksaimnieku situāciju, un to varētu panākt uzlabojot tirgus kontroli un caurskatāmību. Uh, Diemžēl mūsu rīcībā nav pietiekami efektīvas likumdošanas, lai cīnītos ar negodīgu tirzniecības praksi dažādās tirzniecības e, ķēdes, e, dažādos posmos. Un vēlos pateikties Desa kungam un De Castro kungam par to, ko viņi darījuši šajā sakarā. Tajā pat laikā es uzskatu, ka mums būtu nepieciešams darīt vairāk. Mēs esam strādājuši pie priekšlikuma par Eiropas Savienības likumdošanu šajā jautājumā. Mēs gaidām komisijas rīcību. Mēs joprojām aicinām komisiju sagatavot likumdošanas priekšlikumu, kas ļautu mums pārskatīt esošo Eiropas Savienības likumdošanu, kas veidota, lai cīnītos pret negodīgu tirzniecību. Piemēram, 2005. Eh, gada 25. direktīva. Tādējādi mēs varētu panākt, lai šī likumdošana efektīvāk tiktu izmantota cīnoties pret negodīgu tirzniecības praksu. Mums ir nepieciešamas normas, kas tirgu padarītu efektīvāku un optimālāku, lai patērētāji varētu izmantot, eh, kva, lai patērētāji varētu piekļūt eh, labas kvalitātes produktiem par samērīgām cenām. Tajāpat laikā ir jāveicina investīcijas lauksaimniecības sektorā. Citiem vārdiem sakot, šeit mēs runājam par veselu pasākumu kompleksu, un viedokļi, protams, ir ļoti atšķirīgi, lai arī vairums no mums kopumā piekrīt šiem priekšlikumiem, bet tajā pat laikā būs ļoti interesanti redzēt, kā mēs pāriesim no teorijas uz praksu, un es domāju, ka ļoti svarīgi, ka mums būtu šāds Eiropas Savienības likumdošanas akts. Paldies! Um, tālāk Nākamais runātājs. Paldies, paldies priekšsēdētāji, paldies ministra kungi. Kolēģi e, runāja par produktu kvalitāti un par tirzniecības praksi un atšķirībām starp rietumiem un austrumiem. Bet uh, man ir šāds jautājums. Vai esat uzdevuši jautājumus tirzniecības uzņēmumu pārstāvjiem, ko viņi domā, vai viņi konstatē kādas vājās vietas pārtiks apgādes ķēdē, vai viņi ir apmierināti ar uh, ķēdes darbību, vai viņi uzskata, ka šī darbība ir viņiem izdevīga. Piemēram, Bulgārijā 80% noteiktu ķēžu izstrādājums nav iespējams realizēt, bet šie uzņēmumi joprojām pastāv. Nu, ja mums būtu jāpabaro visa pasaule, ko mēs darīsim, ja liela daļa saražotās produkcijas Uh, nav iespējams realizēt. Kā mēs varēsim sniegt atbalstu lauksaimniekiem, kuri, uh, no, teiksim, uh, noteikts vienības pārdošanas gūst vienu līdz divu centu peļņu? Un ko mēs varam darīt pirmās un ot, pirmā otrā pīlāra? ietvaros un tik un tā gal galā ieguvēja vairum tirgotāji. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Es um, esmu ļoti priecīgs redzēt tādu augsta līmeņa pārstāvniecību mūsu prezidijā, kad uh, trīs lauksaimniecības ministri uh, no viena reģiona ir šeit mūsu vidū. Es vēlētos arī pievienoties debatēm par marķējumu. Godīgi sakot, es esmu lasījis daudzus rakstus presē un esmu piedalījies dažādās konsultācijās kopā ar saviem cilvēkiem, bet es neesmu redzējis nevienu zinātniski balstītu pierādījumu vai neatkarīgu ekspertīzi par šo jautājumu. Es saprotu, ka dažādas struktūras un organizācijas uh, Uh, varbūt uh, apzināti uh, pauž to, ko viņi paši gribētu dzirdēt apstiprinām, bet jāsaka, ka neviena, teiksim, pamatota pierādījuma par to nav, un nu, tam trūkst arī zinātniska pamatojuma par to, ka, teiksim, produkta austrumos un rietumos atšķirs. Tālāk otrs jautājums par PVN. PVN ļoti bieži ir uh, jautājums, kas tiek diskutēts saistībā ar negodīgu tirzniecības praksi. Un patreiz notiek ļoti daudz, teiksim, šīs žonglēšanas ar PVN, un dažreiz varētu pat teikt par eh, PVN nodarīto kaitējumu. Bet eh, zinu, ka ir pieredze arī ar atgriezto PVN lauksaimniecības sektorā. Es gribētu dzirdēt jūs viedokli par to un gribētu pievienoties kolēģim Bogovičam, ar kuru kopā esam mēģinājuši palaist uh, projektu, kas saucas viedo algu koncepcija. Es nevēlos tagad to plaši, garu un plaši izklāstīt, bet uh, šajā sakarā gribētu vaicāt, vai jums ir kādi konkrēti pasākumi, lai palīdzētu um, teiksim, mazajām eh, lauku kopienām piedalīties šajā modernajā pasaules attīstībā? Un ko jūs domājat par? To, kā padarīt lauku dzīvi pievilcīgāku. Paldies, tālāk dodu vārdu deputātam Petiram. Hvala lijepo. Es atvainojos deputātei Petirai zahvaljujem im na dolasku. Pre... Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties arī eh, mūsu viesiem ministriem. Saskaņā ar mūsu rīcībā esošajiem datiem, atskaitot Dāniju un Zviedriju, visās dalībvalstīs ir spēkā likumdošana, eh, kas ir vērsta pret negodīgu tirzniecības praksi. Situācija ir uh, tāda, kas ir izdevīga lieliem uzņēmumiem, bet negatīva maziem uzņēmumiem, un tādēļ mums ir nepieciešama tiesību akta Eiropas Savienības līmenī, kas mums palīdzētu cīnīties pret negodīgu tirzniecības praksi. Es esmu no Horvātijas, un uh, esmu arī ļoti apmierināta ar to, ka mēs uh, diskutējām par šo problēmu, ka mana iniciatīva tika atbalstīta. Es uh, iestājos savulaik par to, lai Horvātijā tikt pieņems likums pret negodīgu uh, tirzniecības praksi, jo citi veiktie pasākumi nebija pietiekami efektīvi. Es gribu izteikties arī par atšķirīgo ražojumu kvalitāti uh, Eiropas austrumos un rietumos ir atšķirības, kas jau ir konstatētas, ir ražojumi, kas ir analizēti, uh, salīdzinot uh, izstrādājums, kas tirgoti uh, Horvātijas, Slovākijas un Vācijas tirgu, un ir pierādījumi tam, ka šie uh, ražojumi ir atšķirīgi, un šeit ir uh, tiešām nopietni uh, krāpšanas gadījumi konstatēti. Un es domāju, ka Eiropā mums būtu jāparedz sankcijas sodi par šādu krāpšanu, ja tā ir konstatēta. Uh, e, Horvātijai un uh, Citām dalību valstīm šāda prakse nodara nopietnu kaitējumu, un mēs pieprasām, lai Eiropas komisija pārtrauc šāda veida diskrimināciju. Uh, thank you very much. Uh, I was listening, uh, thanks to the wonders of technology. Flanagan kungs, paldies. Es uh, sakoju šīm debatēm atrodoties uh, satiksmes sastrēgumā. Uh, Un eh, jāsaka, ka jā, man patiesībā tas, ko dzirdēju, likās tiešām arī uh, pielīdzināms satiksmes sastrēgumam. Un cilvēki tikai runā, runā, bet uz priekšu neviens eh, nevirzās. Jau trīs gadus par to tiek runāts un tiek meklēt it kā pierādījumu tām, lai konstatētu to, kas notiek, bet es domāju, ka Mēs esam visi viensprāts, ka ir problēma ar negodīgu tiesniecības praksi, un tam ir arī konkrēti piemēri, un tagad kaut kas ir jāsāk darīt, jo, ja mēs turpināsim tāpat kā līdz šim, tad paši svarīgākie cilvēki pārtiks ķedē, kuri ir lauksaimnieki, viņi nepaliks šajā nozarē un viņi aizies no lauksaimniecības ja netiks piedāvāt laba cena, tad šie cilvēki neturpinās darboties. Un kamēr ir cīņa starp Dāvidu un Goliātu, um, tad mums ir jāaizstāv Dāvids, nevis Goliāts, jo mums ir vai nu jāuzlabo atbalsts, vai arī ir, nu, katrā ziņā jā, vai jāsamazina Goliāts, lai šī cīņa būtu vienlīdzīgāka. Un tādēļ, es domāju, mums ir nepieciešama Eiropas Savienības likumdošana, lai mēs atbalstītu tos, kuri ir vismazāk aizsargāti šajā situācijā, jo mums izvēles nav. Bet mēs noteikti nevaram turpināt šo uh, runāšanu vien, un mums ir jārīkojas. Paldies! Paldies! Un tagad uh, došu vārdu komisijas pārstāvim Šapskungs lūdzu. Thank you, Chairman, and, um... Paldies priekšsēdētāji. Eiropas komisijas vārdā es vēlos pateikties tīpaši ministrei Matečnai, kura ar savu komandu pēdēji iepriekšējā gada otrajā pusē paveica milzīgu darbu, kad izdevās panākt to, ka 28 dalību valstis apstiprināja padomes secinājums, un to nav viegli panākt. Un, domāju, mēs par to runājam jau arī šajā pēcpusdienā. Un problēma ir tāda, ka negodīga tiedzniecības prakse ir eh, sarežģīts jautājums, jo uh, Dalību valstu tradīcijas atšķiras, eh, tāpat eh, bāze, eh, darbības bāze atšķiras un mm, daudzas dalību valstis varbūt nav tik aktīvas pieņemot attiecīgo likumdošanu. Es domāju, ka jūsu sagatavotais neoficiālais dokuments uh, ir rezultāts eh, problēmām padomē, ka nav iespējams panākt, lai tiku sagatavots oficiāls eh, padomas eh, līmeņu dokuments. No otras puses, un arī tas jau tika pieminēts šajā pēcpusdienā, Eiropas parlaments vienmēr ir uh, sniedzis um, komisijas dienestiem lielu atbalstu šī jautājuma virzīšanā tālāk ar 600 balsīm nobalsojot par likumdošanas gatavošanu. Un es esmu pārliecināts, ka tas noteikti palīdzēs arī mums uh, dabūt caur šo likumdošanu oficiālajam procesam. Jā, mēs visi piekrītam, ka uh, negodīga tirzniecības praksa pastāv un ka tirgus šajā gadījumā nedarbojas nefunkcionē tā, kā tam vajadzētu. Bet tajā pat laikā uh, mums vajadzētu ņemt vērā to, kādas ir dalību valstu tradīcijas un iesakņojusies prakse, un tas ir jāņem vērā veidojot Eiropas likumdošanu. Es domāju, ka rīt mums būs ļoti laba iespēja, kad divi atbildīgie komisāri būs šeit lauksaimniecības komitejā, un es esmu pārliecināts, ka komisārs uh, uh, Hogans un uh, arī tālāk eh, komisāra Vestegāt uh, palīdzēs uh, šī jautājuma risināšanā un virzīšanā uz priekšu, un es noteikti ar lielu interesi sakošu rītdienas debatēm šeit, šajā komitejā. Paldies! Liels paldies, un tagad došu vārdu mūsu uh, viesiem. Tātad vēlos vēlreiz jūs informēt, ka mūsu viesi ir um, dažādu pasaules uh, valstu parlamentu pārstāvji, kuri ekspo uh, demokrātijas atbalsta programmas ietvaros ir ieradušies šeit, apmeklējot Eiropas parlamentu un sveicu viesus mūsu zālē. Un es ļoti ceru, ka šis temats arī jums ir interesants. Es domāju, ka tagad ir pienācis laiks, lai dotu iespēju izteikties eh, mūsu viesiem ministriem. Lūdzu, ministrs kundze, vārds vispirms jums. Ďakujem veľmi pekne za možnosť ešte reagovať. E, za... Lielas paldies par iespēju atbildēt uz e, uzdotiem jautājumiem un vēlos arī pateikties par jūsu pausto atbalstu. Mēs, kā lauksaimniecības e, ministri, pieņēmām padomas secinājumus un mēs uh, Uh, vēlamies uh, tos uh, īstenot. Mēs vēlamies aizsargāt lauksaimniekus, un tā ir mūsu prioritāte. Mēs esam lauksaimniecības un lauku saimniecības attīstības ministri, un mums ir jāaizsargā, jāsaglabā lauksaimniecība, un kā viens deputāts pareizi norādīja, tā ir kā cīņa starp Dāvidu un Goliātu, un es viņai, viņām pateicos par šo salīdzinājumu. Jā, šie, šīs uh, vairum tirzniecības uzņēmumi ir tiešām uh, tas uh, Goliāts, Uh, ka ir ļoti liela vieta šajā pārtikas um, piegāžu ķēdēs un uh, ražotājiem, uh, lauksaimniekiem ir tiešām daudz mazāka ietekme. Un mums, ja mēs gribam uzvarēt šo goliātu, mums ir jāuzlabo regulējums, un e, jādomā par e, to, kā aizstāvēt e, piegādātājs, kuri piegādā savus ražojumus lielajiem vairumtirdzniecības uzņēmiem. Paldies! Tagad vārds Jurečkas kungam. Pateicos par to, ka jūs uh, mūs atbalstāt, ka jūs mūs uzklausījāt un uh, tiešām nopietni uztverat šos jautājumus, kā to teica Senolovs kundze, nu, Britu deputāts uh, arī pauda zināmas bažas, bet, nu, atgriezīsimies pie viesabonēšanas maksām. Vai jūs uh, varat eh, nu, iedomāties, ka komisija pati pēc savas iniciatīvas tad būtu vērsusies pie šiem eh, telekomunikāciju uzņēmumiem, aicinot tos rīkoties brīvprātīgi, samazināt izmaksas patērētājiem, vai jūs varat iedomāties, ka tam būtu kaut kādi rezultāti, nu, ko mēs dzirdētu no šiem uzņēmiem, mums ir nepietiekams uh, Uh, peļņas līmenis, mēs nespēsim uh, piedāvāt pakalpojumus uh, par cenām, kas nesēdz mūsu izmaksas un tā tālāk un tā joprojām. Un situācija nu, būtu līdzīga tai, kāda tagad ir pārtikas uh, piegāžu ķēdē. Britu deputāts piesauc šo 45 dienu termiņu. Nu, ja mums tiešām šajā pārtiks piegāžu ķēdē turpināsies cīņas starp Dāvidu un Goliātu, tad situācija lauku reģionos Eh, būs tāda, ka eh, arvien mazāk būs zemnieku, eh, produkcijas ražotāju, jo, protams, lielie uzņēmumi cenšas nosist cenas uz leju. Un ja piemēram, ir katrai valstī jāpiemaksā pāris miljoni saviem lauksaimniekiem, nu tad mēs redzam, kāda ir reālā situācija, cik, eh, cik situācija ir samilzusi un nopietna. Mūsu sagatavotajā dokumentā ir atspoguļot pastāvošā komerc vai tirzniecības praksa, un mēs piedāvājam arī risinājumus. Mēs uzskatām, ka komisijai tuvākā laikā būtu jānāk klajā ar tiesību akta priekšlikumu, lai varētu risināt šīs problēmas. Un es domāju, ka ir jānodrošina tas, lai visi lauksaimnieki varētu pastāvēt šajā situācijā. Paldies, nākamais Paldies! Paldies visiem Eiropas parlamenta deputātiem, kur piedalījās debatēs. Es eh, jūs uzklausot esmu kļuvis optimistiskāks nekā pirms tam. Tātad eh, vēlētos atbildēt uz trīs man personīgi uzdotajiem jautājumiem. Tie varbūt nav jautājumi, bet tādi komentāri ar rūgtumu pieskaņu. Tātad tas, ka Eh, runa iet ne tikai par negodīgu komercpraksi, bet arī par dažādas kvalitātes ražojumiem. Slovenijā tā nav problēma, jo ir iespējams, ka divi dažādi izstrādājumi, divam, tātad divām dažādām dalību valstīm viens un tas pats var būt Ungārijā un Slovenijā. Katrā ziņā tā tam nevajadzētu būt. Tātad mēs jau visi iestājāmies par Eiropu un nevis par atsevišķām dalību valstīm. Nākamais jautājums. Šodien mēs runājam par negodīgu tirzniecības praksi, tātad par tirgošanos, bet eh, es vēlētos runāt par negodīgu pārtikas ķēdi, jo negodīgums pastāv. Bet ne tikai. Piemēram, eh, visi atminamies krīzi piena nozarē un eh, piena ražotāji vairs nevarēja izdzīvot. Gan pārdevēji, gan pārstrādātāji peļņa bija, varbūt pat neliela, bet eh, lauksaimnieki vairs nespēja izdzīvot ar viņiem maksāto. Par to arī ir jādomā. Un visbeidzot, ja mēs runājam par eh, to, ka varbūt eh, brīvprātības līmenim būtu jādarbojas, bet nedomāju, ka tas, ko mums dos, mēs eh, varam, protams, par to diskutēt, bet gala beigās rezultātu tas nedos. Tātad balstīties uz eh, pārdevēja labo gribu nevajag. Eiropai ir jāpieņem lēmumi un jānosaka kaut minimālais līmenis. Visās 27 dalību valstīs mums vajadzētu pieņemt eh, maksāšanas periodu 30 dienu garumā. Un tad eh, paskatīties, kas notiek, vai tiek eh, izpildīts šie noteikumi vai nē. Ja nē, tad vajadzētu uzlikt soda naudu viena procenta apmērā no apgrozījuma, gada apgrozījuma. Desikungs vēlas ko piebilst. Paldies priekšsādētāji. Mēs šeit uh, parlamentā starp dažādām uh, politiskām grupām esam vienojušies par uh, šo iniciatīvu, un tagad komisijai ir jāveic savs darbas, darbs. Un es atceros šo viesabonēšanas iniciatīvu 2004. gadā. Tā nebija komisāre Redinga. Mēs uh, Nu, toreiz uh, mēs uh, dzirdējām no šiem uh, lielajiem telekomunikāciju uzņēmiem, ka ja tiks atcelta viesabonēšana, tad viņi bankrotēšot, bet jūs redzat, kas tagad notiek. Mums ir nepieciešams Eiropas līguma, Eiropas lēmuma līmeņa regulējums, atvainojos, un komisijai jānāk klājā ar iniciatīvu jau Uh, nākamgad es gan bažījos, ka uh, līdz mūsu sasaukuma beigām mēs no komisijas tā arī neko nesagaidīsim. Tādēļ jāizdara spiediens uz komisiju. Mums, mums Paldies, jā, tāds uh, ļoti masīvs noslēgums. Dāmas un kungi, ja tas būtu viegli, tad tas sen jau būtu atrisināts, bet es domāju, ka ir ļoti svarīgi arī to izdarīt kvalitatīvi, un es saprotu, ka Komisijā patreiz ir atšķirīga pieeja gan starp ģenerāldirektorātiem, gan arī starp komisāriem. Piemēram, uh, Rīt pie mums būs uh, Hogan kungs, un tad, es domāju, Desa kungs, jūs varēsiet attiecīgi vēlreiz norādīt uz to komisāram, izdarot tātad šo spiedienu, lai mēs, ka mēs gaidām rezultātu un ka mums ir nepieciešams rezultāts pēc iespējas ātrāk, tajā pat laikā tam tiešām ir jābūt kvalitatīvam rezultātam. Lielākā daļa, da, lielākajā daļā dalībvalstu ir likumdošana, ir e, kaut kas arī Eiropas Savienības mērogā, e, bet e, mēs uzskatām, ka šai likumdošanai, ņemot vērā to, ka ir kopīgais tirgus, ir jābūt arī kopīgai. Un es domāju, ka mums ir jādomā par dažādām formām, liku, regulēšanas formām. Mums ir, zinām, koncentrācija tirdzniecības tīklā. Uh, Pēc tam e, seko koncentrācija ražošanas, e, teiksim, jomā un tad mums paliek MVU, un mēs uzskatām, ka MVU ir ļoti svarīgi, un viņi ir jāaizsargā, bet viņi ļoti bieži nevar izmantot eh, šīs priekšrocības, ko piedāvā šis kopīgais eh, tirgus, un viņi nevar izmantot tās priekšrocības, ko dod šī koncentrācija, un līdz ar to viņi nav vienlīdzīgs uh, partners tirgu šiem lielajiem tirdzniecības tīkliem, un nemaz jau nerunājot par lauksēmnieku lomu. Varētu teikt tā, ka mēs varētu teikt, nu, tirgus ir tirgus. Jā, mēs zinām, ka ir tirgus un ka tas funkcionē, bet es domāju, ka ir nepieciešams atbalsts un regulējums, jo uh, Eh, arī, piemēram, finanšu sektorā, diemžēl, tirgus nespēja pats sevi regulēt, un tādēļ rodas eh, šīs krīzes situācijas, ko esam piedzīvojuši pēdējos gados, un, teiksim, mums tagad jā, jācieš ir no sakām. Es gribētu, lai šajā sasaukumā mēs pabeigtu to likumdošanas aktu sagatavošanu, kas regulētu šo jautājumu savienības līmenī. Daudz ir runāts, daudz ir bijis diskusiju par šo priekšlikumu, bet es domāju, ka beidzot ir pienācis laiks izpildīt savu misiju attiecībā pret mūsu vēlētājiem un lauksaimniekiem. Vēlos vēlreiz pateikties ministru, ministra kundzei un ministru kungiem par to, ka jūs atbildējāt arī uz mūsu deputātu uzdotajiem jautājumiem. Un jūsu atbildes arī parādīja to, ka šis temats ir svarīgs, nozīmīgs, un es domāju, ka mēs noteikti viens otru atbalstīsim arī turpmāk tāpat kā līdz šim. Un uh, skatīsimies arī, lai trialogā šīs darbs virzītos uz priekšu. Vēlos vēlreiz tātad jums pateikties, un tagad gribētu paziņot minūtī tehnisko pārtraukumu jo tātad nākamais punkts ir pilnīgi cits jau, un mums eh, būs eh, viesis, un mēs aplūkosim svarīgu dokumentu, svarīgu tematu. Tā kā tagad eh, minūte tehniskais pārtraukums, un es saprotu, ka mm, deputāts Buda jau gatavojas nākamā punktu prezentēšanai. Paldies vēlreiz visiem! Otwieramy znawiane obrady, proszę Państwa. Dāmas un kungi, atsāksim darbu, lūdzu, un es gribētu vērst jūsu uzmanību, ka man nu pat informē, ka Slovēnijas uh, lauksaimniecības ministrs ir uh, uh ievēlēts vicepremjera amatā un tiešām vēlos tātad apsveikt viņu ar to. Tālāk, dāmas un kungi, pārējiem pie piektā punkta darba kārtībā. Tas ir par Eiropas padomas un pa, uh, parlamenta regulu, ar ko vairāku tiesības aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontrolas procedūra, pielāgo līgumu par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pāntām. Un tagad, eh, tātad, um, z, ziņojuma autors ir Daniels Buda un mūsu sanāksmes laikā 26. janvārī mūsu komiteja nolēma sagatavot atzinumu par juriziņojumu, uh, kas tiek saukts arī RPS pielāgošana. Tātad šī priekšlikuma mērķis ir pielāgot vecos tiesību, iepriekšējos tiesību aktus, kur ir atsauce uz iepriek, pirms Lisabonas procedūru, kas tiek saukta kā regulatīvās kontrolas procedūra, nolāgot to, nomainīt to ar jauno režīmu, kas paredz deleģētos un īstenošanas aktus, ko attiecīgi paredz arī Eiropas Savienības darbības līgums. Uh, Nu, mūsu atzinumā galvenais eh, uzsvers būs uz eh, to tiesību aktu pielāgošanu, kas ir mūsu komitejas kompetencē. Un tagad eh, došu vārdu ziņojuma autoram, lai mēs varētu iepazīties ar to, tātad par ko ir šajā ziņojumā. Paldies, prieksēdētāja kungs! kā jūs teicāt, nosaukums ir ļoti tehnisks, garš un pietiekami sarežģīts. Tātad atzinums arī ir tehniskas dabas, bet eh, vienlaicīgi, kā jau jūs teicāt, mēs runājam par vairākiem juridiskajiem likumiem. Un kā jau jūs teicāt, priekšsēdētāji kungs, divas regulas, kas tika pieņemtas agrī komitejā, jūs jau to pieminējāt janvāra sēdē. Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs dažādas politikas nozars, kas attiecas uz eh, CKP, kas eh, netika pieņemta koplēmuma procedūras eh, ietvaros. Kā jūs teicāt, atbildīgā komiteja ir jūrī, un ir trīs momenti, kurus vēlētos uzsvērt. Vispirmām kārtām es paraudzījos, ko tad jūrija komiteja ir savā decembra, 13. gada decembra ziņojumā iekļāvusi par to, eh, ko dalību valsts un kādā veidā īsteno komisijas lēmumus. Lielā mērā tas attiecas uz deleģētajiem aktiem, kuru īstenošana ir ļoti delikāts jautājums. Cita starpā tika izskatīti arī tehniski jautājumi un īpaši lauksaimniecības jomā. Un eh, balstoties uz īstenotajām izvēlēm, tam ir bijusi politiskas sekas. Uh, Komisija vēlas veidot tādu ES politiku, kura gandrīz tikai un vienīgi balstītos uz deleģētajiem aktiem un izveidot obligātas juridiski saistošas noteikumus, kas, eh, protams, būtu jāizpildām visiem. Tas ietekmē arī tiesības un pienākumus, uz kuriem attiecas šie norādījumi. Šis princips attiecas arī uz likumu pielikumiem tātad uz pielikumiem, kas ir piestiprināti klāt likumiem. Īpaši tas attiecas uz sarakstiem vai reģistriem m, mm, certificētu un autorizētu pro, ražojumu sarakstos. Tam ir nepieciešama juridiska skaidrība un par atbilstību, kāda ir lauksaimniecības pasākumiem. Šajā procesā esam iekļāvušies kopā ar padomi trilogā, un eh, parlaments vēlas, lai komisija atbildētu par tehniskajiem aspektiem, tādiem aspektiem, kas ietekmētu Eiropas patērētāju. Otrakārt vēlējos piebilst, ka no regulas eh, pielikumiem paraugoties, es esmu kaut ko pamainījis ne tikai, lai um, šīs regulas pamainītu. Šos grozījumus mēs agri komitejā jau apstiprinājām. Kāpēc? Tāpēc, ka pastāv risks, ka regulas eh, neiekļaus jurī komitejas ziņojums. Tāpēc komisijai vajadzētu īstenot eh, deleģēt, deleģētos aktus, kas balstās uz Eiropas Savienības darbības eh, līguma 290. un 291. pantiem. Un eh, ir jāsagatavo terminoloģija kas attiektos uz, uz tā saucamo ievadi, ko tas nozīmē un kādas ir maksimāli pieļaujamās ķīmiskās vērtības šī, pro, šī produkta aktīvajā vielā. E, pie tam, kāda ir šo izstrādājumu dzīve ilga. Piecu gadu periods tiek piemērots uh, šīm definīcijām. Un eh, komisijai būtu jāsagatavo ziņojums par šī tiesiskā akta deleģēšanu. Es vēlētos dzirdēt arī jūsu viedokļus par šo atzinumu. Tā tad regulas tiek pieņemts, un par to mēs arī diskutējam agrī komiteju. Paldies! Un kā pirmajam došu vārdu Kaputo kungam lūdzu. Sī, grazie, prezidente. Kolega... Paldies, prieksēdētāja kungs. Palučīkungs S&D politiskajā grupā nevarēja ierasties, kas ir mūsu referents eh, šodien Briselē, un viņš man lūdza nolasīt viņa idejas. Vispirms es vēlētos pateikties un arī apsveikt Budas kungu, kas ir atzinums sagatavotājs. Mēs piekrītam jūsu tikko teiktajam. Eh, protams, eh, tiesisko aktu savietojamības jautājums ir ļoti svarīgs. Un Pirmajā lasījumā trialogu sarunas eh, izgāzās. Bija ļoti delikāti tehniski jautājumi, kuri varētu ietekmēt eh, Eiropas patērētāju. Tāpēc mēs vēlamies eh, pieņemt tādu deleģēto aktu, kas tiešām gūtu starpinstitucionālu atbalstu. Tāpēc šis piecu gadu periods to var arī vēlreiz pagarināt, bet tas nav bezgalīgs laik, laiks, bez ierobežojumiem, kā vēlējās komisija. Un eh, tam būtu jātiecās uz visiem tiesiskajiem aktiem, tajā skaitā arī uz eh, mēslojumu regulu, uz eh, barības regulu un uz zonozēm. Poločī kungs iesniegs vairākus grozījumus un tādajādi kopā strādājot ar atzinumu un ziņojumu sagatavotāju. Es domāju, mums darbs izdodas. Poseu Takula. Takuls kungs lūdzu. <clears throat> Kiitoksia. Paldies, prieksādātāja kungs. Vispirms eh, es vēlētos pateikties no ALDE politiskās grupas, eh, pateikties atzinam sagatavotājiem Budam par ļoti labu un līdzsvarotu atzinumu. Paldies! E, kā jau mēs redzējām pagājušajā nedēļā notikušajā mm, balsojumā, kas bija ļoti tuvs, tad dažādi īstenotie lēmumi var izvērsties par politiski e, jūtīgiem jautājumiem. Tāpēc es uzskatu, ka šo atzinumu mums ir jāskatās ārkārtīgi uzmanīgi. Ir svarīgi, ka Eiropas parlaments ļoti aktīvi piedalās šajā procesā, jo mēs nosakam regulējumu un noteikumus. Mums ir jābūt ārkārīgi, uz, ārkārtīgi uzmanīgiem, lai atbildība ar deleģētajiem aktiem tiktu uzlikta uz citiem pleciem, īpaši ārkārtīgi tehniskās jomās. Es domāju, ka e, šajā gadījumā ir ļoti svarīgi balstīties uz ekspertu e, vēlmēm un uz ekspertu vērtējumu, kas parasti tomēr ir dalību valstu līmenī. Es vēlētos uzdot vienu jautājumu Budas kungam atzinumu sagatavotājam. Kāpēc jūs vēlaties e, Eh, pamainīt barības eh, noteikumus? Es vēlētos dzirdēt jūsu konkrēto atbildi. Paldies arī no manas puses viss. Nie mamy więcej zgłoszeń ze strony pani i panów posłów. Es redzu, ka deputātiem vairāk komentāru nav. Tādā gadījumā es Došu vārdu atzinuma autoram, vēl, Budas kungam vēlreiz vārdu lūdzu. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Paldies, prieksēdētāji kungs. Jā, protams, var jau uzdot jautājumu, kāpēc barības definīcijai ir jābūt iekļautāji. Tāpēc, ka definīcija jau eksistē. Eksistē, bet šeit eh, mēs runājam par ilgtermiņa niansējumu. Uh, Pagājušajā nedēļā plenārsēdē mēs balsojām, un eh, atkal tas bija saistīts ar komisijas rīcību. Komisijas rīcību pamainot veselu virkni likumdošanas aktu. Kā mēs rīkojamies, ja eh, likumdošanai ir jātiek mainītai? Šeit tas attiecās uz barību, šeit tad attiecās uz medikamentiem, tātad tirgus ir mainījies un mums ir jāmainās tam līdzi, jo Iespējams, ka barība definējums ir jāpamaina, jo tāds, kāds tas bija, teiksim, pirms trim gadiem, šobrīd vairs nav tik ļoti spēkā. Ja komisija to vēlas e, īstenot ar īstenošanas aktiem, tad tas var kaut ko uzspies dalību valstīm, bet ļoti svarīgi ir, ka parlaments caur deleģētajiem aktiem var dot savu ieguldījumu. Parlaments vēlas būt lēmumu pieņēmēju sastāvdaļu vai tas būtu šajā gadījumā par deleģētajiem aktiem runājot, vai arī citās jomās. Tāpēc mēs vēlējāmies deleģētos aktus, lai parlamentam arī būtu savs vārds sakāms šajā aspektā. Politiski runājot, Eiropas parlamentā nav jau tā, ka mēs neusticamies komisijai. Mēs vienkārši nevēlamies, lai komisija būtu vienīgais lēmēja orgāns. Vienīgais lēmē, vienīgā lēmē iestāde situācijās, kad, eh, kas var ietekmēt pilnīgi visus patērētājus. Piemēram, arī parlamenta ieguldījums, parlamenta skatījums, arī parlamenta ekspertīze arī var palīdzēt, paraugoties uz definējumiem un definīcijām. Jebkurā gadījumā mēs runājam par sabiedrības domēnu, kuru atregulēt ir ļoti, atregulēt ir jāmāk ļoti smalki. Grozījumi iesniedzami līdz šī gada 26. jūnija 2013. Ja vairāk jautājumu un komentāru nav, tad uz šo brīdi mēs varētu beigt mūsu komitejas sēdi. Rīt atsākam darbu pulkstens deviņos ar balsošanu un pēc tam atbilstoši darba kārtībai. Lielas paldies par šodienu un vēl jums jauku vakaru. Paldies!